Okay, colleagues, can I reconvene the meeting? Kolēģi, es vēlētos turpināt mūsu pēcpusdienas sēdi. Mums darba kārtībā šodien ir divi punkti. Pirms mēs sākam koordinātoru sanāksmi. Pirmais attiecās uz iepazīstināšanu ar pētījumu par TNT finanšu instrumentiem. te mūsu vidu ir ieradies um, Hlips van Essens no Nīderlandes un Roberts Beins no apvienotās karalistes. Un katrs no šiem džentelmeņiem uzstāsies desmit minūtes, un pēc tam uh, komitejas locekļi varēs viņiem uzdot jautājumu, kurš no jums runās pirmais? Ā, ah, nu tā ir tikai viena prezentācija, skaidrs, tad tās būs 20 minūtes. Prezentācija būs par TNT finanšu instrumentiem. Lūdzu, jums vārds. Paldies, uh, priekšsādātāja kungs, ka esat mūs uzaicinājis šeit, lai izteiktos par uh, transporta infrastruktūru. Mēs veicām uh, pētījumu Delftā ar. Uh, uh, uh, diviem citiem partneriem un TEPR apvienotajā karalīstē. Mūsu galvenais uzdevums bija gūt ieskatu par to, kā Eiropas transporta infrastruktūra tiek finansēta un īpaši TNT. Visu infrastruktūru apmaksā vai nu lietotāji vai nodokļu maksātāji, protams, tā vispārīgi ņemot, bet mēs skatījāmies šeit sītākāk. Mēs tālāk skatījāmies arī par iespējāmu attīstību, par finanšu instrumentu pielāgošanu un arī ar, uz instrumentiem, kas ir saistīti ar administratīvo kapacitāti. Mēs apskatījām arī vairākas eh, opcijas attiecībā uz eh, komisijas neseniem dokumentiem, te, te vadlīnijas, piemēram, un uh, iespējas finansēt TNT tīklu Un tad mēs spredām par to, kāda politika varētu būt tikt piemērot, balstoties uz mūsu pētījumu rezultātiem. Sākumā es gribētu teikt, ka TNT politika ir galvenais elements Eiropas Savienības transporta politikā jau vairākas desmitgadus. Es domāju, ka ir ļoti labi atgādināt, kāds ir šīs politikas galvenais mērķis. Mēs uh, cenšamies attīstīt iekšējo tirgu, uh, padarot pieejamāku, pieejamākas dažādas vietas. Un mēs cenšamies sasniegt arī klimata pārmaiņu mīkstināšanu, arī ekonomiski apsvērumi ir ļoti svarīgs aspekts šajā politikā. Un īpašs uzsvars ir jāliek uz Eiropas pievienoto vērtību. Tas tīkls ir svarīgs visai Eiropai. TNT definīcija ir uh, galvenokārt lielu attālumu veikšana pasažieru transportam starp ES dalību valstīm. Uh, un pašreizajā finansēšanas periodā tam ir, tiek veltīti 52 miljārdi um, eiro, un tas ir neskaitot Eiropas investīciju bankas pienesumu. Tālāk, kad mēs skatāmies uz uh, iepriekšējiem finansēšanas periodiem un e, pašreizējo, tad jūs redzat, ka um, naudas apjoms pieaug. Un to jūs varat redzēt salīdzinot pirmo un otro kolonu. Un tur pat ir atsevišķa aile. TNT. Mhm, uh, Un jūs arī redzat atsevišķu ailu, tur ir investīciju bankas aizdevumiem, kas ir palielinājušies no 41 miljārdus 53 miljārdiem. Uh, TNT izmaksas visu laiku palielinās no 302 miljārdiem 2000-2006. gada periodā līdz 390 miljārdiem 2007-2013. gada periodā, un nākamajā finanšu periodā būs vajadzīgi jau 540 miljārdi. Tā ir nozīmīga palielināšanās. Mēs arī parādām, kā tas tiek sadalīts starp mm, Eiropas vecajām un jaunajām dalību valstīm. Un jūs redzat, ka nozīmīgākā daļa tiek tērēta ES e 15. Taču cipari auga abās Eiropas Savienības daļās. Tālāk jūs varat iepazīties arī ar detalizētāku informāciju attiecībā uz avostiem un instrumentiem. Pašlaik TNT programmai konkrēti tiek paredzēti 8 miljārdi eiro Un tad jūs te varat salīdzināt datus šeit un iepriekšējā slaidā. Investīciju bankas ieguldījums ir pat vēl lielāks, kā jūs teicu, 53 miljārdi eiro. Un uh, Tālāk jūs redzat dažus grafikus. Kresajā pusē jūs redzat, ka gandrīz trīs ceturdaļas finansējumu nāk no nacionālajām valdībām vai e, no kāda cita investora tad 14% nāk no investīciju bankas, 2% nāk no TNT un 11% eh, no reģionālās attīstības fonda. Un tālāk otrajā grafikā jūs varat redzēt uh, Eh, kādā mērā notiek koncentrēšanās uz eh, prioritārajiem projektiem un uz tiem projektiem, kas nav prioritāri. Nākamajā grafikā var redzēt, uz kādiem transporta veidiem tiek tērēta nauda un cik daudz apmēram vienā daudzumā nauda tiek tērēta dzelzceļa un ceļu transportam, dzelzceļa transportam mazlietiņu vairāk. Tāpat arī interesanti paskatīties, kā TNT programmā e, šeit ļoti daudz tiek naudas tērēts dzelzceļam un ceļu transportam, bet kohēzijas fondā tā nauda ir vēl lielāka. Šeit ir detalizētāks slaids par to, kā tiek tērēt kohēzijas fonda un reģionālās attīstības fonda piešķirtie līdzekļi. Un šie dati ir no 2010. gada septembra. Te jūs varat redzēt, ka ir dažas atšķirības summās, kas ir piešķirtas specifiskiem projektiem. Un tas, kas ir piešķirts nacionālo, um, nacionāls nozīmes ceļu projektiem, ir lielāka nauda nekā dzelzceļiem. Tālāk, nākamajā slaidā ir pāraugi. Uh, mm, nu, piemēram, uh, šeit jūs redzat dažādus projektus, kas tika finansēti Francijā 7 mil. Uh, miljonu apmērā. Un uh, Eh, šeit jūs redzat, kādā veidā šī summa tika sastādīta, jo tika izmantot ļoti dažādi instrumenti, un dažādi, kas piešķīra naudu. Tālāk, tad, kad mēs runājam par nākamo finansēšanas periodu, tad arī šeit jūs redzat ciparus 8 miljārdi TNT programmai kas ir domāti Connecting Europe Facility. Un e, tas tā ir pašlaik, bet paredzēts nākamajā periodā 31,7 miljārdi ieskaitot 10 miljārdus, kas nāk no kohēzijas fonda. Uh, Taču, ja mēs saskaitām kohēzijas fondu un reģionālās attīstības fondu, tad uh, finansējums tur nemainās. Nu, tas paliek apmēram tādā pašā līmenī. Un tas varētu būt kaut kur 41 miljārdu apmērā. Un, nu, jebkurā gadījumā tie 10 miljārdi tur jau ir iekšā. Kas attiecās uz Eiropas investīciju banku, tad īsti vēl nav skaidrs, mm, kas tur būs. Svarīgs elements komisijas priekšlikumā ir arī projekta obligācijas. Es negribētu pārāk detalizēti par to runāt, man šķiet ir svarīgi to pieminēt pavisam īsi. Uh, Projekta obligācija uzdevums ir uzlabot eh, privātu investoru kredītreitingu. Tā šos investors piesaistīt. Tas arī sniedz garantijas, pārceļ dažus riskus investīciju bankai. Un, ja piedāvā šādas garantijas, tad uh, katrs miljons, kas tiek ieguldīts uh, projekta obligācijās mm, mm pavair, pareizina šo summu par 50 vai par 20. Tas nozīmē, ka ja jūs iztērējat miljonu projektu obligācijās, tad eh, par to jūs iegūstat 15 līdz 20 miljonus privātu investīciju. Šāda instrumenta nolūks ir palīdzēt izvairīties no kļūdām tirgu. Pavisam skaidras atbildes nav par to, uz kādām eh, kļūdām ir vērsti šāda veida instrumenti, jo it kā tiek aprēķināti riski pašlaik ir eh, pilotu projekta fāze šīm obligācijām, un tur eh, tiek, tiks iztērēt maksimāli 220 miljoni eiro. Tālāk privātās un publiskās partnerattiecības. Šāda veida attiecības ir ļoti um, labvēlīgas. Mans kolēģis par to vairāk varētu pastāstīt, ja jums ir jautājumi. Šīs attiecības tiešām ir ļoti labas tikai tad, ja tiek pareizi rīkots iepirkuma procedūras un um, veikts konsultācijas. Šādai partnerībai ir zināmi riski, taču tas ir tikai reizēm. Eh, bet nevar nekad noslēgt šādu partnerību, ja valdība pēc tam to projektu vispār svītro no savu darbu sāraksta. Pāriesim tālāk pie priekšlikumiem Secinājumi no TNT politikas pārskata 2009.-2010. gadā bija sekojoši. Daudzi prioritātes projekti tiek iekavēti. Un tās bieži vien notiek tāpēc, ka projekti nesaņem pietiekamu finansējumu. Ir arī vairāk uzmanības jāpievērš pārobežu savienojumiem, TNT ir eh, tāds kā ielāps nacionālajiem projektiem, ar kuriem ir slikti savies, savienojumi, un no šiem ielāpiem ir jāizveido viens kopīgs tīkls, jo tikai tādā veidā var panākt mm, kopīgu tīklu. Ja mēs tagad paskatāmies uz mm, jaunajiem priekšlikumiem, tad pavisam īsi runājot, mums ir jādefinē nevis tikai prioritātes projekti, bet vispār kopīgais tīkls, ko mēs vēlamies sasniegt. Tas jau ir tas galvenais mērķis, kas jātīsta. Tas ir ļoti svarīgi. Un tā ir atšķirība no iepriekšējās politikas. Eh, tad arī jāatcerās, ka 10 miljārdi tiek pārcelt no kohēzijas fonda uz Connecting Europe Facility. Tāpat arī TNT programmas budžets un Connecting Europe Facility ir palielinājies. Projekta obligācija iniciatīva ir veids, kā iegūt naudu. Un visbeidzot, strateģiskā fondu pielāgošana ir uzlabota un tā ir ietverta priekšlikumos. Un tagad es pie tā gribētu pakavēties. Ja jūs palūkojaties uz šo strateģisko pielāgošanu, tad jūs redzat, ka e, mērķi un prioritātes ir daudz labāk pielāgoti tas attiecās uz pierobežu, klimata mērķiem un tam līdzīgi. Tāpat prioritātes ar dažādiem instrumentiem tiek īstenotas. Tiek saņemts augstāks uh, līdzfinansējums procentos. Uh, un arī kohēzijas politika tiek piemērota eksanta nosacījumiem. Ja mēs palūkojamies uz priekšlikumiem kopumā, tad jāsaka, ka TNT priekšlikumi uh, nav īsti skaidri, kas attiecās uz oglekļa izmešu samazināšanu. Tālāk operacionāla pielāgošana. Es domāju, ir svarīgi uzsvērt, ka ir diezgan grūti dažādus instrumentus tā savietot un pielāgot jo te darbojās ļoti dažādos veidos. Tomēr, ja jūs palūkojaties uz galvenajiem uh, kohēzijas fonda un reģionāla attīstības fonda mērķiem, tad jāsaka, ka investīciju bankai un TNT programmai tie mērķi ir savādāki. Un ja jūs palūkojaties un salīdzināt tēriņus ar mm, transporta baltās grāmatas mērķiem, tad jūs redzat, kā ļoti daudz naudas tiek ieguldīts dzelzceļa transportā. un tas var apdraudēt ambiciozu mērķus attiecībā uz ceļa transportu. Lai īstenot strateģiskās prioritātes, ir arī nepieciešams palielināt līdzfinansējumu par 10%. Tālāk administratīvā kapacitāte Arī tas ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs domājam, ka galvenie uzdevumi ir izstrādāt labu projekta definīciju, jo bieži vien tie ir diezgan vāji. Tāpat arī jākoordinē pieteikumus uz eh, šiem finanšu līdzekļiem un pašu konkursu procesu. Tālāk partnerības nolīgumos īpaši uzmanība jāpievērš eksante nosacījumiem. Un ir nepieciešama lielāka uh, koordinācija ar Jaspers. Tālāk vēl pāris lietas, kuras atklāja analīze. Tas ir saistīts ar visas politikas efektivitāti, un tā ir atkarīga savukārt no tā, cik detalizēti ir dokumenti. Ja mēs piemērojam pareizo ietvaru, tas ir ļoti labi, bet ar to nepietiek. Ir nepieciešami arī citi nosacījumi, lai piešķirt finansējumu pareizajiem projektiem. Un nu, tur ir jāievēro dažādas pro, eh, procedūras. Tad runājot par prioritizāciju, Eiropas Savienības fondu tērēšanā. Uh, tad jūs redzat politikas galvenos mērķus. Ekonomiskie un klimata mērķi nevienmēr ir skaidri. Tas TNT projektos nevienmēr ir skaidri saprotams, kā tie ietekmēs ekonomiku. Un to, protams, var uzlabot, piemēram, izvirzot striktākus nosacījumus satiksmes modelēšanā, piemēram, vai aprēķinot klimata ietekmi. Tāpat ir arī jāveic izmaksu un ieguvumu analīze, izmantojot vienotu metodoloģiju To noteikti var darīt labāk. Un tāpat e, jāpārbauda, kā neatkarīgas iestādes e, to īsteno. Šāda veida instrumenti tad var arī tikt izmantoti kā pamats prioritizācijai vai lai izlēmtu pa, uh, līdzfinansējumu apjomu. Ir svarīgi arī noteikt saiti ar citām politikām, tāpēc, ka šeit ir divas saites. Vispirmām kārtām dažādām nodavām arī var būt sava loma infrastruktūras izmantošanā un finansēšanā. Uh, Taču, ja jūs palūkojaties uz uh, kohēzijas fonda praksi, tad viņi parasti cenšas izvairīties no lietotāju aplikšanas ar kaut kādām nodevām. Nu, un pagaidām šis jautājums nav īsti atrasināts. Tāpat arī saistot vairākas politikas, jūs varat saprast, ka dažu projektu prioritizācija ir saistīta ar izmaksu pārcelšanu, padarīt, padarot tās par iekšējām izmaksām. Es domāju, ka te ir virkne iespēju, kā stiprināt virkni dažādo politiku mērķu. Tad bez šaubām arī jārunā par inovatīvajiem finanšu instrumentiem un privāto un publisko partnerību. Tas varētu palīdzēt disciplinēt privātos investorus, jo, ja mēs paskatāmies uz šiem innovatīvajiem finanšu instrumentiem, tad te būtu nepieciešams vairāk standartizācijas. Un mēs centāmies sniegt vispārīgu ieskatu savā ziņojumā, taču tā ir ļoti sarežģīta lieta. Uh, Un visbeidzot, vēl runājot par šiem inovatīvajiem instrumentiem, tā piemēram projektu obligācijas, ir jābūt skaidram, kādam tirgum šis instruments ir domāts. Visbeidzot, tad, kad mēs palūkojamies uz visu šo priekšlikumu kopumu, tad uh, tas ir mērķēts uz to, lai sasniegtu šo kopīgo tīklu, bet te vēl ir riski, ka pašreizējās problēmas, īpaši tās, kas ir saistīts ar finansējumu, netiks pilnībā atrisinātas. Un, protams, ka šī perspektīva nav pārāk patīkama. Mums šķiet, ka ir ļoti svarīgi to apsvērt un arī padomāt par alternatīviem scenārijiem, kas notiks, ja kaut kādi fondi nebūs pieejami. Mums šķiet, ka diezgan spēcīga prioritizācija var būt nepieciešama. Un tad arī jāskatās, uz kādiem pamatiem tiek izdarīta izvēle. Piemēram, oglekļa izmeša aprēķināšana varētu būt viens no šiem kritērijiem. Tāpat arī lielāka uzmanība um, lietotāju nodavām arī varētu tikt pievērsta. Tāpat jāsniedz arī labāks pamatojums mm, nodokļu maksātāju naudas tērēšanai. Un uh, tad, protams, arī ir jāparāda, ka šīs investīcijas patiesi uh, palīdz samazināt oglekļa izmešus un sasniedz ekonomikas mērķus. Tas bija tāds ieskats šajā projektā. Paldies! Much, Paldies, Leskungs, un tagad man ir runātājs sarakstā septiņi deputāti ir ierakstījušies, ir 25 minūtes mūsu rīcībā. Tagad jau astotais pietek, pieteicās. Tā nu būs divas minūtes katram runātājam, lai katrs tikt pie vārda. Sāksim ar Grošu kungu, EPP vārdā divas minūtes lūdzu. Nu, pavisam īsi, jo kolēģi arī grib izteikt jautājumus un piezīmes. Pirmkārt, paldies par informāciju, ko saņēmām. Atsaukšos un uzdošu trīs jautājumus. Pirmais. Tagad sāks pilota fāze projekta obligācijām. Tas būs izšķirīgi attiecībā uz jaunajām finansējuma iespējām transeiropas tīkliem. Vai jūs neredzat pretrunas no vienas puses prioritāte šo projektu gatavībai un briedumam, kas ir saistīts ar finansējumu, un otrs puses mērķi, kādus mēs Baltajā grāmatā par transportu un mobilitāti esam noteikuši. Tie ir ekonomiski, sociāli, vidas aspekti. Un otrs jautājums. Mums bija dažādi priekšstati par finanšu instrumentiem pagātnē, un vai jūs domājat, ka tas, kas tagad tiek piedāvāts, patiešām atbilst finanšu politiskai situācijai daudzās valstīs, ne tikai valstīs, kuras, uh, zinām, Grieķija citas, bet nu kopumā situācija, lai šis koncepts kopumā, kur mēģinam īstenot, uh, tiek uh, dažkārt apšaubīts un noslēgumā jaunie instrumenti, un es domāju, Atkal par projektu obligācijām, kā jūs vērtējat jaunos instrumentus salīdzinājumā ar senākiem, kāda ir pievienotā vērtība, zinot šo pētījumu, un vai jaunie instrumenti ir atbilde uz uh, tām vājajām vietām, kuras tika konstatēts pagātnē, vai tas ir jauns ceļš, lai ilgtermiņā finanšu saistības padarītu tādas drošākas vai interesantākas. Yes, indeed, Mr. Alkadrawi, two minutes. Paldies, Alkadrawi, kungs, divas minūtes. Paldies. Paldies par, par uh, stāstītā. Pāris punkti. Jūs teicāt, ka TNT nav skaidrs, kā šīs vadlīnijas var palīdzēt sasniegt uh, Baltās grāmatas mērķus. Es teicu, ka tas nevienmēr ir skaidrs, bet no otras puses ir tā, ka tie tehniskie noteikumi, kādi tiek noteikti, nu, piemēram, dalībai, atbalsta maksājumiem TNT, ka šeit grib sasniegt, lai lielāka interoperabilitāte dzelzceļā rastos vai, vai tiktu radīta. Un eh, līdz ar to arī uh, būtu kāds iegūms. Vai tas ir izvērtēts? Un man liekas, ka interesanti ir arī paskatoties uz eh, to, cik tālu mēs varam vadlīnijās mēģināt īstenot citus mērķus. Nosekot noteiktus kriterijus vai noteikumus, nu, piemēram, ārējās, ja eksternās izmaksas. Jā, protams, ka mēs atrodamies šeit tādā sarežģītā situācijā. Mums ir nepieciešama 500 miljārdi, un tiešās subsīdijas varēs sekt tikai daļu. Vai jūs esat izmeklējuši, kā citās jomās var īstenot pasākums, kas mūsu uzdevumu padarītu bišķi sarežģītāku? Un, piemēram, arī finansējums sektors. Uh, bankas ir uh, kļuvušas tādas striktākas attiecībā uz kapitālu un prasībām. Un vēl pēdējais punkts. Jūs pavisam pareizi teicāt, ka mums ir nepieciešama koherence. Ja mēs paraugamies uz mērķiem par ES palīdzības mehānismiem, raugoties uz EIB un citiem? Vai jūs varat izteikt kādus priekšlikumus vai kādas idejas, kā mēs varētu Eiropas investīciju banku iesaistīt? Sāk tieši tā rīkoties, kā mēs esam TNT ietvaros nosprauduši. Nu, tas nozīmē, ka ir tādi noteikti noteikumi Paldies. Nākošais runātājs Debakarkungs. Paldies, paldies par skaidrojumiem. Ļoti interesanti bija un uh, ir, nu, daudz, kas par ko mēs varētu padomāt. Man arī ir pāris jautājumi. Protams, um, ir skaidrs tas, ka ja tās investīcijas, kādas uh, šodien tiek uzskatītas par nepieciešamām Eiropas infrastruktūras tīklā, uh, ne tikai no vienas puses finansējam. Nu, privātais sektors arī var uh, tikt iesaistīts. Tas ir nepieciešams un vēlams, lai uh, mēs virzītos pareizā virzienā. Jautājums, vai jūs domājat, ka tagad uh, iesniegtie inovatīvie risinājumi arī ir liederīgi, lai privātā joma un privātie nesēji tikt iesaistīti Eiropas projektos? Nākošais. Ir dažādi finansējuma mehānismi, un ne visi ļoti labi darbojas. Vai jūs domājat, ka ir iespējami kādi citi, nu, kas uh, tagad netiktu aizturēti un kas uh, varētu būt interesanti? Un varbūt, ka šie uh, projektu finansējuma uh, veidi būtu lietderīgi. Jā, protams, mēs atrodamies Eiropā tādā ļoti sarežģītā finanšu situācijā, bet vienlaikus Eiropa tagad arī uh, izstrādā daudz jaunas uh, noteikumus finanšu sektorā. Nu, atsaukšos tikai uz Bāzeli 3. Bet ir arī citi likumdošanas projekti, kas tagad tiek diskutēti parlamentā. Solvencija direktīva, direktīva par pensiju fondiem un tā tālāk. Kāda ietekme visam tam ir uz kapitāla pieejamību šiem projektiem? Un vēl pēdējais, jeb nu varbūt, ka divi pēdējie jautājumi Liela daļa no projektu obligāciju veiksmes būs atkarīga no tā, lai būtu pietiekami augsta reitinga, eh, ko nosaka reitinga aģentūras. Lai uh, projektu struktūras arī nu, varētu iegūt daudz līdzekļu. Un kāds tad ir plāns B? Uh, Ja reitinga aģentūras ziņojumos uh, atzīmes nebūtu pārāk labs. Un kādas ir uh, operācija izmaksas un administrēšanas izmaksas, ja mēs vērtējam šos projektus? Paskatrojot lūdzu nedaudz vairāk. Tagad Vandālēna kungs. Paldies priekšsādātāji. Paldies arī par. Uh, šo prezentāciju, uzdošu pāris nedaudz jautājumus. Pirmais par projektu obligācijām. Šeit runā par tādu daudzveidīgu efektu. 20 līdz 50 reizes lielāks ieguvums var būt. Vai jūs uh, varat to paskaidrot, kā tas darbojas? Otrais jautājums - sabiedriskās un publiskās partnerības. PPP projekti, un liekas, ka tas tomēr ir nedaudz sarežģīti. Iedomāties, nu kā patiesām, tā, patiesi tāds ļoti veiksmīgs projekts varētu izskatīties. Es zinu daudz, kuros ir kādas problēmas, kur ir sūdzības, kur pat tiesā jautājumi tiek skatīti, vai jūs man varat, uh, nu kādu tādu super piemēru man dod, kas ir ļoti, ļoti labi darbojies un kas tāds arī būtu nākotnē. Un noslēgumā par secinājumiem, par politikas pārskatu 2010. 9. gadā, varbūt, ka nesapratu jūs pareizi vai kaut ko es izlaidu, jo es redzu šeit divas lietas. No vienas puses jūs sakat, ka prioritātes un uh, projekti prioritāšu projektu nu, tā nevirzās uz priekšu, un tad jūs sakat, tajā pašā laikā arī nav pietiekami daudz finansējumu. Nu, vai tad ir tādi projekti, kas jau ir sākti, lai arī projekta līdzekļi vēl nav tā īsti droši piešķirt? Nu, man liekas, ka tas nav loģiski, bet nu, varbūt, ka jūs man varēsiet pateikt, kā katrā atsevišķā situācijā tas darbojas. Paldies! Krāmerkungs atvainojos, nepamanīju jūs divas minūtes. Mēs vienojāmies, ka ārējo izmaksu internalizācija notiks visos transporta veidos, vai jūs to izmeklējāt. Un cik tad a, dārgi būtu atsevišķi a, projekti, vai ir kādus pamats a, a, šādiem apgalvojumiem, un a, tam vajadzētu būt arī ar sakām finansējumam. Otrais, vai jūs esat izmeklējuši jaunos projektus? un salīdzinājuši tos ar projektiem, kur eksistējošs uh, transporta ceļš tiek atjaunots Berlīna, Hamburga, 240 km stundā maksimālā, a, maksimālais ātrums bija iespējams, tas tika atjaunots, un 300 km ķelni Frankfurta jauns transporta ceļš četreiz ilgāk tika būvēts, un ja mēs visu to salīdzinām, izmaksas, naudu, izbūvēšanas laiku, un to, kas netiek ieņemts, jo uh, netika saulēcīgi paņemts, pabeigt šis projekts, vai jūs to varat salīdzināt? Nākošais. Ja izmeklējam uh, pārobežu uh, projektus, nu, bāzās tuneli, par to nerunāju, cik daudz naudas ir pārobežu projektiem veltītas, uh, vairāk par 5%, vairāk par 3%, vairāk par 1%, un kur tad citur naudas ir uh, izdotas nacionālos projektos, kas, nu kā, uh, Eiropas projekti ir vienkārši aprakstīti, nu tas ir ļoti interesanti. Eksante eksposta pārbauda projektu, kurus piedāvā ar skaitļiem, un tad, kad tie ir pabeigti, kas ir, kā rezultāts zināms, ieguvums vai ir ekoloģisks finanšu savienojuma saks starp Brenner bāzes tuneli 10 miljardu un Rail Baltica. 3 miljardi mēs šodien dzirdējām, četras valstis būtu savienotas savā starpā. Uh, un vai šīs vērtības tiek salīdzināts un vai daži projekti tad ir a, saraksta galvgalā, jeb arī citi tad ir a, netik nozīmīgi. Un tāpat arī izmaksas. Izmaksas, piemēram, dzelzceļā jūs sakat, ka lokomotīvas izmaksas ir. A, katrā kilometrā. Un, ja tas tā būtu, kādas tad ir sekas Eiropas risinājuma un pēdējais projekts PPP, komunālajie kredīti, kredīti parasti ir daudz zemākām procentu likmām. Pa, kādēļ tad valsts no labajiem projektiem atsakās un dod projekts privātajiem, lai arī tur ir jāmaksā daudz vairāk naudas? Es to vienkārši nesaprotu. Paldies. Mans mē, mēģinājums ierobežot jūsu runas uz divām minūtēm, diemžēl ļoti izgāžas. Kančān kungam divas minūtes. Paldies. Es domāju, mums. Uh, jārunā skaidru valodu. Nav nemaz daudz kā dalīt. Un tas ir jāvērtē dažādu kritēriju, pēc dažādiem kritērijiem. Vai nu mēs dodam krit, eh, kredīts vai eh, garantijas, vai arī eh, mēs dodam grantus. Taču joprojām mums ir šie 31 mūsu rīcībā. Un daļa šīs naudas tad tiek uh, ielikta kaut kur, un mēs gaidām, ka tā tur pavairosies. Taču, ka šī nauda būs iztērēta, tad jau tā nebūs savairojusies. Jāsaprot, ka tie ir izdevumi, kas tiek tērēta, lai šāds projekts radītu, tie nav granti, kurus mēs ar valsts budžeta līdzekļiem terēm, lai infrastruktūras pasākums veicinātu. Ja nauda vienā vietā ir iztērēta, tad otrā neradīsies. Ja mums šķiet, ka infrastruktūras pasākums var ar pašu finansējumu <clears throat> veikt, tad mēs kļūdamies, jeb šā arī ir apjomi jāpalielina. Ja mums šķiet, ka attīstības institūti vai ES kaut ko darīs, tad mēs pavisam izmainam šo ainu, tad mēs mainam projektu obligāciju būtību. Tā vairs tad nav attīstības sabiedrība tad kredīti ir piešķirti, garantijas un tam līdzīgi. Tad ir pavisam citi finansējumi varianti, un citu vairs neko jūs nevarat darīt. Tie ir tad valsts līdzekļi ar projektu obligācijām, un tas ir jā, jāpasaka skaidri. Paldies tikau, kundz, divas minūtes. Man ir ļoti īsts jautājums. Es gribētu pētījuma autoriem jautāt, vai viņi ir pārdomājuši fiskālo konsolidācijas pasākumu sekas, kuras dalībvalsts ir pieņēmušas. Es runāju par budžeta līdzekļu trūkumu šajā periodā. Tas noteikti ietekmēs TNT projektu finansējumu. Paldies, Silvija. Nākamā ir Lichtenbergeras kundze divas minūtes. Jā, ja, herzlichen dank. Paldies. Arī es gribu uzdot uh, pāris jautājumus. Un mans galvenais jautājums ir sekojoši. Lielos projektos uh, aizvien ir redzams, ka aptuveni 100% izdevumu pieaugums ir nepieciešams, nu, praktiski 40 līdz 100%. Un vai ir kāda pieredze kāda tā izskatās un kā tā ietekmē fondus, jo tas ir, nu, tāds kritisks jautājums. Tā tad dalība valstis galu galā tās saņem milzīgu neapmaksātu rēķinu kaudzi, jo tā ir norēķina problēma. Vai arī mēs līdz ar Eiropas fondiem maksājam 40% uh, pārmaksas, kas būtu novēršam, ja valsts konkurss tiktu rīkota labāk. Otrs punkts. Tas, ko mēs esam uh, konstatējuši un kas ir pareizi, proti ekonomiskās un ekoloģiskās sekas lielākajā daļā projektu nav pamatotas. Ir uh, neticam pilnīgi, ka pievadceļi lieliem uh, tuneļiem tiek izbūvētas, ja pat uh, pievadceļi jau eksistējošiem Šveices tuneļiem tagad nemaz nav pabeigti. Nu tad arī ticamības faktors visos šajos uh, analīzes gadījumos ir jāuzdod, un tas ir jāuzdod par Vāciju un Itāliju šajos uh, Alpu kalnu projektos. Un pēdējais jautājums. Protams, ka esam ļoti nobežījušies par šiem desmit miljardiem no fondiem. Daudz Austruma Eiropas valsts un jaunās dalību valsts arī ir nobežējušās, ka nauda uh, tiks izdots projektiem Rietuma Eiropā. Vai uh, jūs to varat apstiprināt, jā vai nē, vai nu vismaz lielākajā daļā projektos Rietuma Eiropā? Jo šeit, protams, ir tādas bažas, e, ka būs nu, plaša diskusija, jo daļa no esošajiem projektiem nav visjaunajās, bet tās ir vecajās. Uh, dalībvalstīs, jo mm, tie bija iekļauti esens sarakstā, kas netika izmainīts, un tādēļ jautājums, vai vispār šo problēmu var atrisināt. Un pēdējais jautājums ir problēma izvēloties vārdus ar inovatīvo finansējumu, jo ir tiesas spriedumi, kur inovatīvais finansējums ir uh, izvēlēts uh, korupcijas aprakstīšanai. Nākamais runātājs Kumucakos kungs. Paldies. Es gribētu pateikties uh, par šo pētījumu, un tas noteikti ir ļoti svarīgi. Zināmā kārtā šeit tikai tiek aprakstīta situācija. Es jau nesaku, ka tas ir vienkārši, protams, ka tas ir sarežģīti visu apkovēt, jo finansējuma jautājums ir ārkārtīgi komplekss. Un bez tam um, tieši par to gribu uzdot arī galveno jautājumu. Es gribu uzdot jautājumu par um, projektu obligācijām un citiem, bet to jau uzdev citi eh, deputāti. Tādēļ mans jautājums ir par šo finansējumu sarežģītību. Ļoti precīzi jautājums. Kā jūs domājat, kur slēpjas pamata problēma? Un Kā jūs domājat, kādu uzlabojumu un labojumu būtu iespējami, lai sistēma būtu vienkāršāka, bet koordinācija labāka un efektīvāka? Es domāju, ka tas ir nu, ļoti precīzs jautājums. Paldies! Minutes, Meisners kundze, divas minūtes. Jā, paldies. Nu, vairāk man nemaz nevajadzēs. Trīs konkrēti jautājumi. Pirmais man liekas, ka tie vienmēr bija 230 miljoni, eh, kurus kā Eiropas naudu izmantoja, lai projektu obligācijas izmēģināt, kā var e, iegūt naudu. Nu, tie tomēr ir desmit miljoni, bet kur tad tie ir palikuši? Nākošais jautājums e, - projekta obligācijas. Vienmēr tiek runāts par to, ka mums vajag inovatīvus naudas devējus. Un daudz saka, apdrošinātāji ir e, pirmie, jo viņi īstermiņa riskus var uzņ uzņemties un uh, vidustermiņā gaidīt naudas atgriešanos. Tātad, kā jūs domājat, kas būtu šis papildus naudas devējs iespējamais? Un trešais. Jūs teic, ka, teicāt, ka līdz šim daudzi prioritārie projekti ir novēloti, nu, un tādēļ šī klauzula izmantojiet um, to, jeb zaudējiet, to ir ieviesta tie, kas saulaicīgi neīsteno projektu, tas zaudē naudu. Un jautājums, vai finansiāli ir kādas, uh, kādi ierobežojumi uz uh, Eiropas pievienoto vērtību un var teikt, ka nu, šie uh, principi zaudējiet vai izmantojiet netiek, uh, netiek izmantot, jo citādi viss projekts ir apdraudēts. Paldies! Rīkē kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Domāju, ka mēs visi piekrītam tam, ka naudas ir pārāk maz un ka šā ir eh, jāstrādā pieci jautājumi par vērtējumiem. Tie ir tādi ļoti sarežģīti jautājumi. Pirmais, kādas prioritātes tiek noteikts noteiktām tēmām, pamat um, projekti, papildu projekti, transversālā saikna ar infrastruktūru otrs jautājums. Mēs redzējām, ka Federfonds bija ārkārtīgi nozīmīgs un pat vēl nozīmīgs nekā cita Eiropas um, avoti. Un kā vērtēt starp trim mērķiem konkurētspēja, uh, konverģence kas jāpielieto uz 27 dalībvalstīm ar ārkārtīgi atšķirīgu infrastruktūru un papildus arī vēl reģionālai fondi. Trešais jautājums - kā vērtēt um, pieejamo fondu izmantošanu starp pieejamību, dokumentu un administrēšanas izmaksām? Ceturtais jautājums - kad dalība valsts atbilst gan konverģencei, gan Eiropas uh, European Facility programmam un kā vērtē Eiropas uh, līmenī vērtēšu tam trim uh, esošajām iespējām. Un pēdējais jautājums. Desmit miljārdi kohēzijas fonda līdzekļu, kas tiek uh, pārnest uz uh, European Facilities. Vai tie kriteriji, kas tiek uh, pie uh, lietot ir CEF vai kohēzijas fondu, jeb abu, kā jūs tos noteiksiet, un noslēgumā, kā jūs atbildīsiet prasībām par šo pamattīklu nacionālajām prasībām un reģionālajām prasībām, izmantojot kohēzijas fondus, kas paliek kohēzijas fonda CEO ietvaros. Finally, Mr. Van... Paldies, visbeidzot, Vanesen kungs. No manis tikai viens jautājums saistībā ar privāto publisko partnerību. Cik ir socializētā riska tajos un privatizētā, eh, privatizētās peļņas? Lūdzu, dod jums vārdu. Labdien, dāmas un kungi, esmu Roberts Beins, pētījuma komandas dalībnieks, un es centīšos jautājumus atbildēt jautājumu bija daudz, bet ir zināms tēmas, kas jau dominē projektu, obligācijas, privāto publiskā partnerība, kā arī interesanti jautājumi par atkarību no grantiem, kā no tā to mazināt. Runāsim vispirms par projektu obligācijām, tas ļoti interesējuši jautājums man, jo es jau iepriekš uh, pētīju šos jautājumus plaši. Pirmais, ko var sacīt, ka tirgu nav skaidrības par projektu obligāciju iniciatīvu. Mēs saprotam lielos vilcienos, kas būtu tās mērķi, proti e, subordinātie parādi galvenajiem e, kreditoriem. Es varbūt tā sarežģīti izsakos, bet standarta projekts tiktu paaugstināts uh, līdz tādam līmenim, kurā to varētu investēt, ka tajā varētu investēt arī uh, pensiju fondu, piemēram, augstākās kvalitātes dokuments, uh, vecpapīrs. Un runājot ar reitingu aģentūru pārstāvjiem, viņi nav tik pārliecināti vēl par to visu Uh, viņi grib vairāk uh, detaļas vēl uzzināt par to. Fitch ir pētījumi publicējis par to, viņi arī ir sacījuši, ka mums ir jāuzzina precīzāk, kā darbosies uh, šī šis instruments, bet par tirgu jums var pastāstīt iemesls, daļa no iemesla, kāpēc mums ir šī projekta obligācija iniciatīva, tādēļ, ka monolīnijas apdrošinātāji nedarbojās. Iepriekš bija šie 3A reitingi infrastruktūras projektiem un tā tālāk. Monolīna apdrošināšana industrija izgāzās lielā mērā dēļ atkarības no komerciāliem iedzīvotāju aizdevumiem. un viņi sākuši atkal darboties. Es ar FSA vakardien runāt. Viņi gatavojas paplašināt savu darbību. Tā nu ir iespēja, ka mēs redzēsim mazāk prasības projektu eh, obligāciju iniciatīvai. Un tā projekta no trīskāršā B uz trīskāršo A pār eh, uz, tiek uzlaboti reitingā. Pat labantāru priekšsēdes situācija diezgan neskaidra, un man rekomendācija visiem ir vienkārši sekot līdzi arī turpmāk šiem jautājumiem attiecībā uz projektu obligācijām. Tagad par privāto publisko partnerību nedaudz vēlos runāt. Pētnieku komandā mēs uh, sakam, ka mēs esam piesardzīgi entuziastiski par šo iniciatīvu uzskatām, ka tā ir eh, liederīgi, ja tā darbo, tiek piemērota pareizi, un ir arī pretēji piemēra, ka nepareizi tiek piemērota. Tad šeit ir iesaistīta liela politika, liels apjukums un daudz ne, pareizas informācijas. Tad divas uh, minūtes priekšēļ jūs atļausiet, es runāšu tikai par PP. Es no reitinga aģentūrām eh, perspektīvas es to raudzies. Es arī doktora darbu esmu par to rakstījis ir divas, divi pielietojumi - ekonomiskā un sociāla infrastruktūra. Es pietiekami skaidri pateikšu tūlīt, kāda ir šī. Ar ekonomisko infrastruktūru e, tas rada um, um, kašu, e, piemēram, uh, maksas ceļi, dzelzceļa projektu un tā tālāk. Šajā kontekstā mēs runājam par finansēšanas risinājumiem, jo e, lietotāju e, nodevs šo naudu atnes un tāda atšķirības starp ekonomisko un sociālo infrastruktūru. Atcerieties, ka PPP tiek izmantot abās jomās. Sociālajā infrastruktūrā nav lietotāju nodevs. Tās ir e, iestādes kā skolas, slimnīca, sociālās ēkas. E, te nav nodevu. E, no tās netiek iekasēts un tādēļ e, PPE nav finan, eh, fondēšanas risinājums, bet finansējuma risinājums. Šeit eh, eh, risinājumi tiek meklēti 20, 25, 30 gadu risinājumiem. Maksājumu straumu, kas nāk no valsts, lai privātā sektora piedāvātājiem maksātu par pakalpojumiem. Uh, Portugāļu uh, uh, autostrāžu sektors pat labam tiek reformēts, jo maksājumi, ko valsts maksā uh, privātiem uh, autostrāžu uzturētājiem, bija pārāk liela, tā nevarēja tik turpināties pat pirms krīzes. Apvienotā karalistē uh, valdība paziņoja, ka valdība finansēs dažus uh, uh, Uh, veselības trastus. Klāvais aģentūrai uh, arī uh, nākamajiem 25 gadiem ir silti dop, um, ļoti neelastīgs instruments un kas darbojas ar šiem maksājumu uh, uh, komitmentiem, un Spānija arī tagad eksperimentē ar šādām lietām. E, un man liekas, ka vissvarīgākais mums ir tāds, ka PPP palīdz e, jums nopirkt kaut ko, bet nevis atļauties kaut ko, un politiķi bieži izmanto politiku politisku apsvērumu vadīt šo argumentu negluži pareizi. Uh, nevis vadoties no racionāliem apsvērumiem. Kas virza uh, to, ka vai mēs varam kaut ko atļauties, tas, ka finanšu spēku potenciāls tiek veicināts un stiprināts. Um, tas viss ir projicējams 20-25 gadu periodam, Un tā ir šī lielā problēma. Īpaši, ja ir valsts, kurās nav lielīņām, jūs uh, izmisīgi meklējat veids, kā infrastruktūru uzlabot PPP. Evaņģēlisti dzied šo PPP mantru un, un sludina, ka tas būs risinājums visam. Nē, tas nav uh, veids, kā jūs varat kaut ko atļauties, ko jūs citādi nevarētu atļauties. Nē, tas vienkārši ir mehānisms, kā kaut ko nopirkt. Uh, tad par grantiem. Mm. Manuprāt, šeit ir ļoti interesanta attīstība, kas ir pēdējo piecu gadu gaitā notikusi, kļūst arvien svarīgāk, un tā ir koncepcija par e, aizdevumu un grantus e, saplūdināšanu līdzfinansējumu. Jūs, kā donori, nedodiet grantu šajā risinājumā. E, E, jo, ja jūs dosiet grantu pa brīvu, tad cilvēki arī to nenovērtēs. Bet, ja jūs e, papildus dodiet e, aizdevumu, tad visi šie finanšu mehānismi tiek attiecināti uz visu finansējumu. Piemēram, projekts tiek profesionāli uzraudzīts no aizdevēja puses, jums ir joprojām finanšu disciplīnas, procents eh, daļa naudas būs jāatmaksā, un tas viņam liek pierast pie administratīvās loģistikās atbildības, kas ir eh, saistīts ar atmaksas, naudas atmaksas pienākumu. Un vissvarīgākais jūs redziet ceļa kārti. Tā vietā, ka ir reģionālās eh, iestādes vai pašvaldības vai pilsētas, kas ir atkarīgas no grantiem, un jūs turpiniet viņiem piešķirt grāmatas. Ja jūs eh, saplūdniet grāmatas ar aizdevumiem, tad laika gaitā ekonomiskai situācijai uzlabojoties, jūs samaziniet grāmatu proporciju un uz eh, paaugstniet aizdevumu proporciju. Tādējādi mazinot atkarību no grantiem. Citādi pastāv būtisks risks, ka jūs vienkārši nekad neizkļūsiet no šīs grantu spirāls gada no gada. Mans kolēģis droši vien varētu papildināt arī vēl no vidas un uh, jautājumu uh, viedokļa raugoties šo. Paldies! Paldies arī par ļoti daudziem un interesantiem jautājumiem. Centīšos lielāko daļu atbildēt, varbūt dažus palaidīšu garām, atvainojos jau iepriekš par to. Vispirms runājot par to, ko valsts var atļauties vai ko mēs varam atļauties, affordability angļuvaldā, saistīts ar eh, jaunas infrastruktūras ekonomisko devumu. Tas ir ļoti rūpīgi jāizvērtē. Ja, piemēram, tos uh, salīdzina ar praksi manā valstī, Nīderlandē, dažreiz man šķiet, ka konkrēta projekta izvērtēšana Nīderlandē ir sarežģītāka un nekā TNT projektam, kas ir, protams, daudz lielāks. Tā nu, es domāju, ka uzlabojumi ir vēl iespējami un neatkarīga transporta projekcija, validitācija un e, eh, e, eh, CO2 izmešu projekcija būtu svarīgi. Jums ir šīs satiksmes attīstības projekcijas, tās, protams, arī palīdz projekta e, e, reālāk novērtēt, kā arī tā potenciālo e, CO2 izmešu ietekmi. E, tad šie, šie, e, šis aplēses ir jāizdara, tas e, un prasības var šeit noteikt arī vēl daudz konkrētākas. Tas būtu svarīgi. Izskanēja arī vairāki jautājumi par to, vai, ja inovatīvie instrumenti sniegs mums pietiekoši finansējumu vērtiem pietiks, dalībvalstīs varbūt līdzekļu nepietrūkst, vai to pietiks, lai šos 450 miljārdus salasītu. Mēs nezinām, protams, pat labāk, bet mēs piekrītam, ka ļoti liela varbūtība, ka, protams, arī nākotnē būs finansēšanas grūtības, un tādēļ mūsu rekomendācija ir tāda, ka ir jābūt B plānam, plānam B. Ko daram, ja mēs nevaram visu šo uh, projektu novest līdz galam, tādēļ, ka līdzekļi trūkst vai tādēļ, ka ekonomika neau, kā izaugsme nav tik strauja, kā mums likās iepriekš. Tad ir svarīgi, ka jums būtu B plāns un kādas tad ir prioritātes tādā gadījumā. Kaut kur ziņojumā laikā mēs raksturējam esošo pieeju, ka tīkls ir dzinējspēks. Tieši tā arī vajadzētu būt, ka nav šie uh, nacionālie tīkli, bet jums ir viens kopīgs. Taču jūs nevarat uh, akli paļauties, ka desmit gadu laikā šis tīkls tiks izveidots. Varētu būt neparedzēta apstākļi arī, kādēļ tas neizdodas, un tad ir labi, ja jums ir prioritizēts, kur jūs tādā gadījumā tērēsiet savu līdzekļu. Es domāju, tam jums būtu vērts pievērst papildu uzmanību. Viens no jautājumiem bija arī paskatīsimies saistībā ar. Laikam jau mans kolēģis par to tomēr runāja. Ajā, saikne ar EIB, Eiropas Investīcija Banka. Te ir vairāk aspekti. Pirmkārt, katram fondam ir savas prasības, savas vajadzības starp tiem neapšaubām pastāv arī kaut kādas saiknes. Bet komisija e, vispirmām kārtām ir atbildīga par TNT programmām, Connecting Europe, kohēzijas fondiem un noteikumiem, kas attiec uz šo līdzekļu izlietojumu. Ar to noteikti var sākt, un, protams, ir arī saikne ar Eiropas Investīciju banku Ļaujiet man tikai pateikt pāris vārdus par Eiropas investīcijas banku, jo es esmu konsultējis vairākus gadus. Tā ir tāda ļoti īpatnēja organizācija. No vienas puses tā redz sevi kā Eiropas banku, bet no otras puses, taču, ja jūs palūkojaties uz tās uzvadību, tā ir komerciāli orientēta investīciju banka Un e, tad man šķiet interesanti tas, ka, ja tā ir Eiropas banka, jautājums ir par to, kāpēc revīzijas palāta nevar pārbaudīt visas um, EIB operācijas. Investīcija banka aizdod vienkārši neaprakstāmi lielus e, naudas daudzumus. Uh, investīciju banka aizdevusi 70 miljārdus eiro. Parasti cilvēki domā, ka Pasaules banka, kas atrodas ASV, ir vislielākā, taču patiesībā tā ir Eiropas investīcija banka. Un tad, kad jūs lūkojaties uz EIB pārskatiem, tad. Uh, Jūs redzat, ka viņi tikai koncentrējās uz apjomu. Viņi neskatās uz aizdevumu kvalitāti. Un, uh, protams, ka EIB ir ļoti liela loma. Ja tā ir Eiropas uh, Savienības banka, tad jums vajadzētu varēt viņiem pateikt, kas viņiem ir jādara. un varbūt varētu prasīt vairāk kvalitātes aizdevumos nekā tikai kvantitāti. Paldies. Man uh, bija vēl interesanti jautājumi par to, kur un kā var šādu naudu iztērēt. Eh, runa ir par kohēzijas fondiem. Nu, nē, joprojām, ja ir kohēzijas fondi, tad eh, kohēzijas fonda noteikumi arī tiek piemēroti. Un eh, tāpēc šī nauda netiek pārcelta tādā ziņā, ka tā ir jāizmanto European Connecting Facility. To var izmantot arī citādi, un ir svarīgi to uzsvērt. Tā, tad ir vēl vairāki jautājumi attiecībā uz pārrobežām un cik lielā mērā um, tas, tās tiks vietas tiks iesaistīts un cik daudz naudas tur tiks tērēts šajās jaunajās vadlīnijās ir vesela virknes saraksts projektu, kur nākotne vēl nav. Um, uh, zināma un skaidra. Protams, ka notiks konkurss, taču noteikumi vadlīnijās un uh, ir skaidri pierobežu un pārobežu reģioniem tiek dota prioritāte. Taču kā tā materializēsies, tas vēl nav skaidrs. Ir pilnīgi skaidrs, ka nauda tiks iztērēta šādu veidu projektiem, bet tas atkal ir vispārīgs strateģisks mērķis. Taču tagad tas no papīra ir jāpārceļ reālajā dzīvē. Un tas būtu jāpārbauda ne tikai ekspost, bet arī eksante. Es domāju, ka te droši vien nav visi jautājumi, bet. Um, Maikls, Mikaela saka priekšsēdētājs, mēs varētu par to runāt visu dienu. Uh, nu, pareizi jautājums. Man ir jautājums par pēdējo lapu, kur ir runa par secinājumiem un par projektu fondiem. Mikaela, vai tev bija kaut kāds īpašs jautājums? Mans jautājums netika atbildēts par pieredzi pieredze, kāda bija ar pārobežu projektiem, cik daudz uh, daļa bija. Viss uh, par to tiek runāts, bet uz kuriem tad šī nauda uh, plūst? Un jūs sakat, nu jā, atjaunot un uh, jaunas līnijas un jaunbūvi. Kāds tad ir ieguvums gal galā? Vai ir kāda pieredze par šiem jautājumiem? Yeah, two... Es gribētu paskaidrot, kas nāk uh, pēc šiem diviem punktiem un kur nauda paliek? I, ich habe auch noch eine no, ganz andere Frage. Nein. Es arī uzdevu jautājumus par izmantot jeb zaudēt un par Eiropas pievienoto vērtību, vai ir kāda pretruna starp to? Use the, use the Šis pēdējais jautājums, ka tas, kas netiek iztērēts, ir jāatgriež, mēs tur ļoti detalizēti neskatījāmies. Es nedomāju, ka tas pārāk mūsu ziņojumā tiek uzsvērts, tāpēc es īpaši sīkāk nevaru par to pastāstīt Varbūt es varētu to papētīt un nākamajā ziņojumā to ierakstīt, kas attiecās uz pārrobežām. Ir pilnīgi skaidrs, ka pašreizējais eh, finanšu periods ir ļoti problemātisks visiem šiem pārrobežu jautājumiem, tieši tāpēc jau arī eh, tas tiek pārskatīts un uzsvērts eh, dažādos priekšlikumos, ka ir nepieciešams prioritizēt pārrobežas Es domāju, ka reizēm šāda veida projektus ir grūtāk koordinēt, un tāpēc uh, tikai tas, ka tie tiek izvirzīti par prioritāti, ne, nenozīmē, ka reālajā dzīvē kaut kas notiks, bet vismaz tas ir pirmais solis. Un tad eh, jautājums par eh, šo Uh, privātu un publisko partnerību un par projektu aizkavēšanos un finanšu trūkumu. Es domāju, ka pilnīgi noteikti tie savā starpā ir saistīti. Es pats esmu sniedzis konsultācijas dažādos prioritātes prioritāšu projektos, kur vēl nav sākušies, tāpēc, ka nav finansējuma, un bez finansējuma ir grūti kaut ko sākt. Tā būtu mana atbilde. Paldies, liels paldies! Es domāju, ka abi mūsu viesi ir novērtējuši, e, ka mēs uzdevām tik daudz jautājumu, un tas ir tikai pētījuma projekts, un varbūt ir lietas, kas tur tiks papildinātas vai izsvītrotas. Mm, bet es redzu, ka mm, komitejas locekļiem bija ļoti daudz jautājumu, īpaši, kas attiecās uz privāto un publisko partnerību. Uh, Un tas bija ļoti interesanti, bet mūsu uh, viesi teica, ka uh, viņi būs vairāk nekā priecīgi, jūs uzdosiet viņiem detalizētākus jautājumus, jūs varat to darīt rakstīt, un viņi jums sniegs daudz uh, sīkāku atbildi nekā šodien. Taču es gribētu viņiem pateikties par to, ka viņi uh, um, šeit ieradās, jo es līdz šim nebiju saticis nevienu, kas ir strādājis reitinga aģentūra. Jūs atceraties, kas notika pirms divām nedēļām Strasbūrā. Man tā bija pirmā pieredze. Liels, liels paldies patiešām. Un mēs ar nepacietību gaidīsim jūsu ziņojumu galīgo versiju. Un tiešām sirsnīgs paldies! Yeah. Okay, so Antonio, you now know everything you need. Nu, Antonio, nu tagad tu beidzot zini visu, kas tev jāzina par projektu obligācijām. Un kā uh, jau teica mūsu viesis, e, tad e, viņš būs vienkārši vairāk nekā priecīgs atbildēt uz saviem jautājumiem par projektu obligācijām. Bet nākamais darba kārtības jautājums ir Antonio Kančāna atzinums par grozījumiem. Uh, lēmumā 1639 ar 2006 mums ir tiešām jāstrādā ļoti ātri, jo budžeta komiteja mums ir aizsteigusies priekšā. Tagad dod vārdu Antonio. Grazie, prezidente. Oskultato. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, es ļoti labprāt um, uzklausīju iepriekšējā jautājumā runāt, un man liekas, ka Mums pat vēl vairāk laika būtu nepieciešams šai diskusijai, jo atbildes. Uh, Nu, mani pārāk nepārliecināja. Es būtu gribējis uzdot vēl pāris papildus jautājumus. Šādā gadījumā pavisam nopietni caur sekretariātu. Eh, varat uh, nodot visus jautājumus vai paskaidrojumus, ko jūs gribētu. Viņi vienkārši būs priecīgi, ja pēc tam mm, varēs jums uz tiem atbildēt. Jā, labi, paldies. Nu, tagad par mūsu tematu. Tas ir turpinājums tam, ko mēs dzirdējām iepriekš. Es domāju, ka mums vajadzētu arī nodarboties ar šo projektu obligāciju iniciatīvu. Tas arī ir tikai sākuma fāzē, bet nu tā palēnām tas sāk kļūt reālāks mūsu domās. Tā ir jauna iniciatīva. Praksē tas paplašina tās finanšu iespējas, kādas uh, pastāv un ir jāizdara atbilstošas izmaiņas um, regulās. Arī TNT, TNE un finansējuma regulējumos. Eiropas Investīcija banka garantē obligāciju izdošanu un projektu sabiedrības ar to nodarbības, bet jābūt uzmanīgiem, jo šeit ir zinām pārēj. Un tāpat arī jārunā ir par secinājumiem, kāda ir iespējama. Un tad arī jāsaka, ka tas neatbilst tai ekonomiskai situācijai, kurā mēs atrodamies. Bet, nu, tas tik tā tikai par to. Tagad iniciatīva tās ir projekta obligācijas, ko izdod projekta sabiedrības. To EIB īsteno un garantē. Un tas atvieglos rast kapitālu infrastruktūru projektu īstenošanai. Tas, protams, ir labs pirmais solis, jo tas atbilst arī tam, kas ir nepieciešams tirgu. Un par to runāja arī interesētās puses. Tie, kas komisijas uzklausīšanā pagājušā aprīlī piedalījās, un jākonstatē, ka ir tādi punkti kas, un projekti, kas ir sagatavoti. Un runa ir arī par tādiem strateģiskiem projektiem, kas, piemēram, ļā, dod iespēju uh, nākotnē šos instrumentus labāk ies, izmantot. Tā tad mums ir ātri tas jāpārbauda. Piemēram, ir pilotprojekts, kas līdz 2013. gada beigām tiek īstenots, jo tad sāks jaunais finansējuma laika posms no 2014. līdz 2020. gadam. Projekts ir iesniegts 2011. gada februārī un pēc iespējas ātrāk ar to ir jāstrādā. Uh, Tas ir tas, ko es šeit gribētu uzsvērt. Un es domāju, ka mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk to pieņemt. Otrais punkts. Mums jābūt ekonomiski pieejamākiem. Mums ir šie 230 miljoni eiro, ko esam raduši TNT budžetā. Uh, Bet papildus tam, man liekas, ka mums ir nepieciešama vēl papildus centieni, vairāk līdzekļu ir nepieciešams, finanšu ietvers jāpaplašina. Un tāpat mums jābūt daudz ambiciozākiem, it īpaši arī runājot par atzinumu un tā pamatojumu. Ceru, ka tas drīz tiks iztulkots visās valodās. Mums jābūt realistiem un nevaram domāt, ka šie uh, tīkli būtu īstenojami tikai no budžeta līdzekļiem. Nevar arī tikai CF investīcijas izmantot. Projektu obligācijas skar tos projekts, kas īstermiņā arī būs izdevīgi, un līdz ar to investoriem varēs izmaksāt viņu investēto naudu paredzētajos uh, termiņos, arī ievērojot infrastruktūras objektu izbūvu un nākošais solis. Tas ir atšķirīgs no visu līdzinējā. Gribu norādīt uz to. Lielākā daļa projekta ieguvumu nedos tieši koncesijas izmantošanas laikā. Uh, Agrāk bija iespējams nodalīt to no palīdzības maksājumiem. Par to arī tika runāts. Arī attiecībā uz to daļu, kāda vēl pat labā nav pieejama, bet nu, situācija ir dramatiska. Finanšu situācija valstīs ir sarežģīta, tādēļ ir jāveicina iniciatīvas ES īstenojot infrastruktūras projekts un mēģinot izkļūt no šīs sarežģītās situācijas. Un, manuprāt, runa iet arī par to, lai projekta obligācijas un obligāciju emisija notika tā, ka projekta sabiedrības, kā paredzēts, varētu aktīvi darboties, un Eiropas Savienība pati, kā EIB, izmantojot arī citus instrumentus, piesaistot varētu uh, strādāt. Tās, tie ir naudas līdzekļi specifiskiem pasākumiem. Infrastruktūra, projekti ir izvērtējami. Mēs varam kā komiteja to ietvert pamatnostādnēs, par kurām varam diskutēt. Un diskusija notiks starp parlamentu un padomu. citas prioritātes netiek nospraustas. Mēs paši nospraužam prioritātes. Ir jābūt ļoti spēcīgai pārvaldībai. To parādīja arī vakardienas diskusija par TNT. Eiropas koordinātoriem jāuzņemas ļoti nozīmīga loma. Un tad īstermiņā mēs varam visu arī sasniegt paraugoties uz visām, visiem finanšu instrumentiem, par kuriem mēs dzirdējām tieši tas, ir tas ietvars. Mēs izmantosim naudu, vai arī nauda nebūs pieejama. Un tad mēs uh, varam vērsties pie tirgus, un tad būs uh, iespēja sadarboties PPP ietveros, bet līdzekļi, kas mums pietrūkst, ir ļoti lieli. Un mūsu vēlme iesaistīt finanšu tirgus, nu tādās svinīgās runās jā, bet uh, konkrēti darbi tam neseko. Līdz ar to daudzu gatavība ir tā jāvērtē, ka daudz runā par inovatīviem finanšu instrumentiem, bet nav šīs politiskās vēlmes uh, aktīvi darboties, un, un bez tam arī nav nekādas tehniskas iespējas uh, šos pasākums aizvietot ar citiem. Paldies! Ajala Senders kundze, es un dievārdā. Paldies. Es gribētu teikt, ka zināmā mērā šeit tiek atkārtots kaut kas, ko mēs jau esam dzirdējuši, tikai tas ir papildināts ar jaunu aspektu projektu finansēšanā. Es pilnīgi piekrītu tam, ka ir nepieciešams veicināt eh, darbu un pēc iespējas ātrāk tos projektus sākt īstenot. Un tas ir jāizskata ārkārtas kārtā. Bet man ir tikai divi jautājumi. Viens ir, vai šajā pilotfāzē mēs varam uh, zināt, kādiem projektu veidiem tas tiks tērēts, vai tikai koridoriem, kuriem jau tā ir papildus finansējums, vai tikai pamat. Uh, Uh, tīkla projektiem, vai arī varbūt tam ir iespēja, te ir iespēja arī iesaistīt nacionālos projektus, kas ir saistīti ar globālo tīklu, jo tādā veidā tiktu palielināta iespēja piesaistīt uh, konkrētus investorus. Un tad man vēl ir jautājums par to, kā mēs varam izmantot investīciju bankas pieredzi, kad mēs domājām par šiem nākotnes projektiem, jo investīciju banka noteikti mums varētu palīdzēt ar savu pieredzi un papildināt arī mm, budžetu. Un tie varētu būt ne tikai desmit e, miljārdi no kohēzijas fonda. Un tāpēc mans jautājums ir tieši par šo eh, investīciju bankas iesaistīšanu projektu sagatavošanā. lai tā piesaistītu investors. Paldies! Paldies! Divākas kungs. Um, Paldies uh, sākumā referendam. Domāju, ka projekta obligācijas ir svarīgs elements, un tas mums ir nepieciešams uh, mūsu finansējumam. Tā var uh, infrastruktūras projekts finansēt, un finansējums no valsts puses nav pietiekams. Tam arī ir liela ietekma uz uh, budžetu dalību valstīs, un tādēļ mums absolūti nepieciešams ir privātos investors uh, iesaistīt. Un to mēs redzam arī pētījumā. Finanšu disciplīna ir ļoti nozīmīga, un ja tas viss ir savienojums, tad arī privātos investors var piesaistīt. Es domāju, ka mums pēc iespējas ātrāk jāsāk pilota projektu. Gluži vienkārši tādēļ, ka visi tie, kas ir šeit zālē un arī privātie investori, šīs pozīcijas un šīs, mm, šos projekts vērtē pozitīvi. Jāuzlabo caurskatāmība, konkrētais īstenojums, dažādie elementi, un tas viss ir jāievēro. Tādēļ aicinu komisiju pēc iespējas ātrāk iesniegt izvērtējumu saturiskam vērtējumam un tam, cik tālu tie ir īstenojami. Mēs nevaram pieļaut to, ka tas paliek nu, tā ļoti nenoteikti un tādēļ a, privātie investori nu, tā kā a, atturētos. Es domāju, ka tā ir absolūta prioritāte ne tikai mūsu politiskajai grupai, bet arī mūsu komitejai, parlamentam kopumā. Es domāju, ka mums a, jāuzsver, ka pēc iespējas ātrāk jāsāk strādāt arī pilota fāzēs un jāraugās, lai izvērtējums, kas ir nepieciešams, tiktu sniegts lai mēs pēc iespējas efektīvi varētu nepieciešamos priekšstarpus sākt, lai privātie investori iesaistītos. Paldies! Tagad Lichtenbergers kundze, paldies! Nu, paldies šie projektu obligācija jautājumi. Manuprāt, un ievērojot to, kā mēs dzirdējām, tas ir instruments, kas nu, nav izmantojams e, visiem projektiem, un referents pareizi norādīja uz to, ka ļoti ilgs ir īstenošanas termiņš, līdz iespējams e, būs e, ieguvums. Un aizvien vēl ir jājautā, kas maksā un kur tad būs šie ieguvumi. Tas ir jautājums, kas nu, nevienmēr uh, ir savstarpēji saistīts tādēļ no tā izriet problēmas. Nu, piemēram, kad Tirolē būvēja autoceļu, labumu guvēji nebija Tirolas iedzīvotāji, bet gan Mīnhena <coughs> un Milāna un labāk savienam starp šīm pilsētām. Proti, tas nav vienmēr savstarpēji saistīts, un tas <coughs> eh, sarežģīja arī privātiem investitoriem situācija. Runa nav tikai vien par būvniecību, bet gan par izmantošanu. Un tādēļ šeit ir liela problēma. Privāto investoru iesaiste kļūst par problēmu, jo šeit ir jābūt nodalījumam starp uh, ieguvumu, labumu un investīciju veikšanu, jo tieši tā tas nu īsti nenotiek, jo ja tas nav tikai būvniecībā, investēts, bet eh, ja būvniecība ir infrastruktūra ar patiesu Eiropas um, pievienoto vērtību, nevis tikai abstrakt, ka, tas ir, ka tā ir tikai iela kas, eh, vai ceļš, kas eh, ceļ pāri robežai, tad mēs saskaramies tieši ar šo jautājumu. Tādēļ šie eiro obligācija jautājumi ir absolūti atkarīgi no tā, ka mēs varam skaidri nodefinēt, kādi ir kritēriji, priekšnoteikumi lai tam vispār ir kāda jēga, un arī jāraugās, kādas priekšrocības ir un uz parādiem, kā tas iedarbojas, uz dalībvalstīm, kā tas iedarbojas. Un citiem vārdiem sakiet, ja Austrija ir parādi un divas citas valsts gūst labumu no tā, hmm, nu atkal ir mm, sarežģītāka situācija. Un ja tad guvums vai ieguvums ir tikai pēc 30 gadiem sagaidāms, un nu, tad ir vēl problēma ar visu šo jautājumu. Nu, tās ir visas tās lietas, un ja mēs domājam par reālo ekonomiku, kurai jābūt nozīmīgai. Ja mēs domājam tikai par privātās ekonomikas ieguvumu, tad ir savādāk. Trīsreiz varam to uh, apgriezt un citi pelnīs. Bet, ja mēs uh, domājam par reālo ieguvumu reālai ekonomikai, tad šeit ir problēmas. Ja? Mēs uh, nedefinēsim ļoti precīzi noteikums, un šeit tika runāts par pārvaldību, ticamību tirgos, un tikai tad tas viss būs sastarpēji saistīts. Un manā skatījumā tas tas būtiskākais punkts, un tad arī ticamības jautājums, jo mēs visā vērtējumā kopumā jau finanšu instrumentu kontekstā piedzīvojam, ka tirgi ir mūs sodījuši, jo to, ko mēs piedāvājām, to nedarījām ar pietiekam ticamību. Un tie, kas aktīvi darbojas, tiem tāda ir nepieciešama. Protams, ka izvērtēšana ir viens instruments, tas ir skaidrs, bet izdarot secinājumus, jāievēro uh, investoru spēja investot, projektu lielums un arī laiks, kad ir ieguvums iespējams. Uh, citādi nebūsim veiksmīgi. Un tā kā starptautiskās finansējuma iestādes arī ir ieinteresētas un grib redzēt, kur tad ir um, ieguvums un no kurienes tiek sākts izmaksas un cik tālu tas ir finansēts, ilgtermiņā finansēts, tad nu esmu tiešām nobežījusies, vai mēs kaut kur nonāksim. Uh, aizvien vēl tāda, tāda saprātīga reportinga trūkums un skaidru kritēriju trūkums no komisijas puses ir satraucoši. Es paskatījos, un manā uzdevumā arī šis jautājums tika pēdīts. Nu, manuprāt, tas pat labā nevienu nemotivē finansiāli iesaistīties. Tagad Groša kungs. Paldies! Paldies kolēģiem Kančanam par ziņojumu. Man drīzāk ir pāris tehniski jautājumi. Izvēles kritērija, ja saprotu pareizi, šajā filotu fāzē ir tādi, kas tagad tiek e, izmantoti Transeiropas tīklos, un tas ir tas, kas mūs nākotnē sagaida. Bet sadarbība ar Eiropas investīciju banku izmainīsies. Vai tas nozīmēs? Un es gribētu to formulēt, e, nu varbūt ne tik kritiski kā iepriekšējie runātāji, Bet nu, kāda būs Eiropas Investīcija bankas precīza loma? Vai tās ekspertīze būs izšķirīga, izvēloties a, projektus, vai arī tagad spēkā esošie kritēriji būs izvēlēti nu, tādi, kas noteiks a, projekts, un pēc tam finansējums EIB tiks noteikts un lēma pieņemts? Tas ir pirmais jautājums. Otrs. Daži instrumenti tiek izmantoti paralēli vai tos var kombinēt projektos vai viens uh, instruments izslēdz otru. Trešais jautājums. Man liekas, ka ir ļoti labi, ka mēs runājam par tādu tā kā svīras efektu līdz 2020. vai 50. gadam. Gribētu uzklausīt komisiju, vai attīstība noved pie tā, ka šīs svīras efekts šodien arī tiek tāds sagaidīts kā iepriekš. Pēdējais jautājums Kančan kungam. Viņa ziņojumā uh, ir domāts, ka viņš jau soli tālāk varētu iet ar projektu obligācijām. Samazinot riskus un uh, dodot tieši tādu infrastruktūras projektu finansējumu sākumu. Kā jūs to redzat? Kāda ir atbildība par šī soļu spēršanu? Vai tā ir Eiropas komisija? Vai drīzāk sabiedrības, kas vada šos uh, projektus, vai arī privātie partneri? Paldies! Tagad Maisners kundze. Paldies nesākumā. 2012. un 2013. gadā ir pilotprojektu fāze, tā jau ir sākusies. Līdz ar to, nu, jārīkojas steidzam, ja vispār gribam spēt to Tas ir ambiciozs jautājums. 2,13 miljonus izmantot un 4,3 miljārdus iegūt kopā. Olirēns par to runāja. Tas nozīmē, ka komisija par to jau domā. Tādēļ jautājums tieši komisijai. Varbūt, ka jūs varētu vairāk kaut ko pastāstīt jo šie priekšlikumi jau ir kaut kā pamatoti par naudas summu 2012-2013. gadā, un līdz ar to CF jau ir nosprausti. Un pavisam konkrēti, nu, es sapratu, ka šie 213 miljoni nelielās daļās tiek izmantoti noteiktiem projektiem, kas ir pārskatāmi summas un laika īstenošanas ziņā, lai tos varētu realizēt lai EIB saņemtu daļu naudas, pieliktu klāt un būtu, nu, tāda jau noteikti naudas summa, un ar to varētu citus investors piesaistīt. Nu, man liekas, ka tas loģiski, bet vai tas ir tā, kā es to redzu? Un no komisijas puses, kādi projekti tie varētu būt? Varbūt, ka jūs varat atbildēt uz šo jautājumu. Paldies, pirms es <clears throat> ļauju atbildēt komisijai. Es gribu teikt referentam Kančani kungam, nu liekas, te viens no kolēģiem pieminēja šīs projektu obligācijas, kam ir ļoti liela nozīme. Mēs esam saņēmuši arī dažādu brīdinājumus no atšķirīgām institūcijām par šīm obligācijām. Es atceros, ka Barozu kungs teica, ka projekta obligācijas ir tāds kā risinājums visam. Un tad es atceros arī sanāksmes, kur uh, tika uzdots jautājums par to, vai tas ir pareizais risinājums. Un taču ir arī parastais tradicionālais uh, veids, uh, kā tas tika darīts iepriekš. Vienkārši samaksāt par projektu un ir. E, tāds, eh, nu, tāda tā kā panacēja vis, visām mūsu problēmām, bet jebkurā gadījumā es tagad došu vārdu komisijai. Jums ir jāizdomā, kurš izteiksies. Bren, vai varētu būt tā, ka uh, abi mēs izteiksimies īsi? <clears throat> es zinu, ka jūs uh, esat eksperts pilnīgi visā, Džona, un es to augstu vērtēju. Liels paldies un atvainojos par to, ka izteikšos pirmais. Es domāju, ka viena no tēmām, kuru mēs saklausījām pētījumā, ar kuru mēs tikām iepazīstināti iepriekš priekšpusdienā mēs saskārāmies ar dažādām grūtībām. Un viena no šīm grūtībām ir tieši nepietiekamais finansējums. Tas ir viens no aspektiem, kuru mēs cenšamies risināt ar projektu obligācijām. Projektu obligācijas cenšas panākt to, ka investori, kam ir nauda, ko investēt, to darītu. Un mēs cenšamies šo naudu pēc tam nopludināt infrastruktūras finansēšanā, lai vainu papildinātu vai arī aizstātu banku aizdevumus. tās bankas, kas uh, sniedza aizdevumus iepriekš, nespēja dot tik daudz, cik tas ir nepieciešams nākotnē. Daļēji tāpēc, ka krīze ir iestājusies. Un bankas pagātnē bija lielākās aizdevuma devējas, bet pēc krīzes tās ir mainījušas riska uzvedību un arī uh, Eh, noteikumi, kas regulē banku darbību, ir mainījušies. Tāpēc mēs cenšamies papildināt tos instrumentus, kas mums ir, jo mums ir ļoti lielas ambīcijas, un mēs cenšamies arī aizstāt uh, dažus no finansējuma avotiem. Un e, te zālē tika teikts, ka tās nav risinājums visos gadījumos, un es varu pilnīgi piekrist, protams, tā ir, bet ir daži projekti, kur kapitāla tirgus finansējums ir iespējams, bet, nu, protams, ir arī tādi projekti, kur tas nav iespējams, un tad tur tiek piešķirti granti. Būs arī citi finanšu instrumenti, taču šis attieksies uz tiem projektiem, kuriem ir iespējams piesaistīt papildus finansējumu avotu. Tas ir galvenais elements attiecībā uz projektu obligācijām. Pašas par sevi šīs obligācijas neatrisina visas problēmas ar publisko un privāto eh, partnerību vai arī visas problēmas ar Eiropas investīcijas banku, ar kur arī bijušas dažādas debates, jo šajā pilotu frāzē mēs izvēlamies um, investīciju banku kā partneri, bet viņiem nav viegli atrodama kāda alternatīva. Es neiedziļināšos komentāru būtībā, bet es domāju, ka investīciju banka ir finansējusi ļoti daudzus projektus, ieskaitot prioritātes projektus. Viņi var uzraudzīt un attīstīt projektus, proti pavadīt eh, šos eh, projektus. Un viņi var arī papildināt mūsu bilanci, sniegt garantijas un iesaistīt jaunus spēlētājus, eh, apdrošināšanas kompānijas un pensiju fondus. Uh, Jo saprotiet, viņi jau nestāja klauvējot pie durvīm, kad viņus laidīs iekšā, ir nepieciešams pielikt pūles, lai viņus piesaistītu. Ne jau reiting, tikai reitinga aģentūras skatās visos sīkumos, arī investori pēta visos sīkumos un Mums viņiem ir jāuzrāda visas dēļas, bet mums eh, nebūs nekādu detaļu, kamēr projekts nav apsiprināts. Tāpēc, jā, tas attiecās uz dažiem projektiem, jā, tas ir svarīgāks pēc krīzes nekā pirms krīzes, un jā, tas ir viens papildus finansējuma avots. Tagad, kas attiecās uz specifisko priekšlikumu, ko uh, mums ir iesniedzis Kanciana kungs. Pašreizējā situācijā mums ir jāsamazina budžeta apdraudējums. Ja tiek izdotas projektā obligācijas, tas pādara Eiropas budžetu uzticāmu. Un mēs nevaram budžetu ar budžetu tik galā savādāk. Mums šīs saistības ir jāapzinās. Priekšlikumā eh, tika runāts par kaut ko pavisam citu, par saistībām ilgā laika periodā, un tāpēc pilota fāzē tas nav iespējams, kā jūs visi apzināties, mēs jau esam radījuši saistības budžetam iejaucoties eh, finanšu krīzē. Es esmu atbildīgs. Mm, <clears throat> par daudzām lietām, kur notiek iejaukšanās eh, Portugāle, iesaistīšanās Portugāle, Itālijā un citās valstīs. Es domāju, ka mums ir jāzina, kāds ir budžeta risks. Citādi mēs apdraudēsim Eiropas Savienību un radīsim finanšu riskus. Pakēkungs tālāk. Paldies, priekšsādātāji. Es tikai gribēju parunāt par projektiem pašiem, jo bija ļoti maz, maz jautājumu par to, kādi uh, E, projekti tiks atbalstīti. Bet um, jāatzīst, ka projekta obligācijas ir tikai viens elements. Atgriežoties pie pētījuma, ar kuru mēs iepazināmies šajā pēcpusdienā, e, tad es uh, gribu atgādināt, ka vēl viena svarīga lieta ir tāda apvienošana. Uh, kur tiek apvienot dažādi finanšu instrumenti. Mums ir nepieciešams izmantot visu rīku kasti, un šie projekti ir jārada tādi, lai viņi atbilstu finanšu instrumentiem. Pašlaik pilota fāzē projekti pilnīgi noteikti būs tādi, kas eh, sadz visu ten T tīklu. Eiropas Investīciju banka arī skatās tagad, kāda projekta varētu tikt īstenoti, bet eh, līdz gada beigām mēs strādāsim pie strateģiskākiem jautājumiem un tie balstīsies uz Core Network. Tur, kur nepieciešams, mēs varam izmantot uh, LGTT. Un varam arī mobilizēt nacionālos budžetus, kas ir iesaistīti TNT. Mums būs uh, ļoti uzmanīgi jāstrādā ar Eiropas investīciju banku un jāgūst mācība no uh, šīs pilotu fāzes. Un tad mums jau būs arī Connecting Europe Facility, kurai es ceru pietiks finansējuma. Un es, es ceru, ka būs uh, eh, pietiekami daudz jaunu finanšu instrumentu. Transportam ir paredzēti 200 miljardi. Šajā pilotu fāzē un pēc tam nākamajā finanšu periodā tiks paredzēta arī vēl papildus no European Connecting Facility. Uh, Es ceru, ka es esmu atbildējis uz lielāko jautājumu daļu, varbūt vēl uz pēdējo, kas attiecās uz pārvaldību un lēmumu pieņemšanu. Nu, šķiet, ka mēs jau šajā komitejā esam to apsprieduši. Beigu beigās mums kolēģis jau teica, tā ir investīciju banka, kas uzņemās risku, līdz ar to arī viņiem ir jāpieņem lēmumi un atbildība. un citu Eiropas Savienības institūciju atbildība arī komisija uzskata, ka ir jāstrādā pietiekami ar projektiem, lai banka pēc tam var projektu pārvērst īstenībā. Es pateicos priekšsādātājiem, pateicos arī referentam par to, ka viņš strādāja pie projektu obligāciju jautājuma. Eh, Laika grafiks ir ļoti saspringts, un es ļoti esmu pateicīgs par to, jo es ceru, ka šis, šis instruments kļūs pieejams jau vasarā, kad šī pilotfāze sāksies, un mēs, protams, būsim gatavi atgriezties atkal vasarā, ja tas tiks pieņemts, lai pastāstītu, kādi projekti tika pieņemti šajā pilotu fāzē. Paldies! Mr. Kanchan, is there anything brief? Kančāna kungs, vai jūs gribētu kaut ko īsumā piebilst? Nu, jā, protams, ka vajadzētu. Es negribēju strādāt pie šī jautājuma, apgalvot, ka visu jautājumu varētu paplašināt un doties kā Eiropas Savienība plašajos tirgos. Man skatījums bija tāds, ka mēs tieši diskutētu un mēģinu izvērtēt, vai mēs politiski vēlamies ar attīstības sabiedrībām doties tirgos, kas īsteno šos projektus, vai arī mēs dodamies kā Eiropas Savienība tirgos, nu tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Un tās ir tās diskusijas, kuras es gribēju šodien ierosināt. Tātad, ja šeit mēs a, izmantojam katru iespēju, par, lai par to runātu, tad jārunā par to, vai ir šī vēlme uzņemties parādus, un izmantot naudu infrastruktūras projektu īstenošanai, kurus mēs paši esam kā prioritātes noteikuši. Bet kā tas notiek praktiski? Mēs runājam par projektu obligācijām. Bet norāda ir uz tirgu, uz uh, īstenošanas sabiedrību, un līdz ar to tie nesam tieši mēs. Ja es šeit tagad uh, redzu 200 miljonus no LGTT, tad ir skaidrs, ka Es eh, šajā līmenī vēlos strādāt un arī ar projektu obligācijām, un tas, to var izdarīt kopā. Bet ja es kaut kur kaut ko noņemu, tad nu, ir skaidrs, ka es to pārvietoju no A uz B, es mainu finansējumu sistēmu, es izmantoju dažādus instrumentus, es mēģinu vairāk privātā kapitāla iesaistīt, bet nu galu galā taču viss ir jāaprēķina, kāda ir kopējā summa, nu pilnīgi vienalga, kādu sistēmu mēs izmantojam, vienkārši runiet par to ir, lai mēs saprastu, vai ir vēlme šo milzīgo soli spērt, vai ir vēlme tieši MTT obligācijas 1993. gadā Delors, un tas teksts man ir pieejams, uh, ieviesa, eh, jeb runāja par divām eh, metodām, diviem instrumentiem ES. Viņš eh, ar ES obligācijām sāk operēt tirgu un viena no emisijām tai bija ļoti ilgs izmantošanas laiks un runa gāja par nozīmīgu infrastruktūras projektu finansēšanu. Un otrs jautājums - ilgtermiņa obligācijas tās bija pieejamas privātiem patērētājiem un arī uzņēmumiem saistīts ar projektiem. Tieši par to mēs tagad runājam. Jau toreiz Delors šādas tiešās obligācijas bija paredzējis un to emisiju, un tādēļ es gribētu zināt, kā ir politiskā nostāja, vai pastāv šī vēlme. Nu, izņemot šo pilotu fāzi, nu, taču būtu iespējams par to runāt un mēģina šo priekšlikumu piepildīt ar tādu tā kā jēgu. Un tas ir nozīmīgs instruments, atraktīvs. Bet biznesa plāns tam ir jābūt no 0 līdz 100. Un ar koncesiju to var arī sekt, bet nu taču ir vēl mm, lietas, kas pietrūkst un jau valsts naudas. Kas tad man dos atlikušo summu, ja kāds teiks, jā, nu es nevaru uzņemties parādus. Uh, jo um, nav nekāda ieguvuma. Jā, protams, tāds būs, bet uh, tas ar nākošo koncesiju nāks, bet tie ir visi ilgtermiņa surinē. Es varētu pārdomāt, vai tā tā darīs, ievērot situāciju, kurā mēs atrodamies. Paldies! Māč! Termiņš grozījumiem 6. marts. Balsojums transporta komitejā būs 27. martā, budžeta komitejā balsojums būs 24. aprīlī. Tātad vēlreiz grozījumiem termiņš 6. 26. mārts, transporta komitejā balsojums 27. E, paldies, Kančankungs, līdz ar to esam beiguši pēcpusdienas sanāksmi, apmēram pēc desmit minūtēm mums būs koordinatora sanāksmi, līdz tam īsi pārtraukums. Tiem, kas vairs neatgriezīsies e, uz redzi, jauku vakaru.